Voilà, chers collègues, je vous propose de, de commencer parce que, comme vous l'avez vu, nous avons. Dāmas un kungi, sāksim darbu. Jūs redzat, ka mums priekšā ir arī balsošanas sāraksti un vēl daži skatām punkti iepriekš. Um, tulkošana nodrošināt visās valodās, izņemot somu, horvātu un bulgāru valodās. Tad arī ir pasīvais tulkojums nīderlandiešu valodā. Lūk, pēdējā brīdī radās problēmas ar tulka aizstāšanu. Tad varat izteikties nīderlandiešu valodā, bet tulkojumu nedzirdēsiet. Es varu, protams, mēģināt nodrošināt tulkojumu, bet ar nīderlandiešu flām valodām tomēr tas nav līdzīgi. Négociation internationale euh, en cours, donc monsieur Kosa kungs nav ieradies. Viņš ir atbildīgs par atskaiti par notiekšiem iestāžu sarunām par Eiropas pieejamības aktu. 8. novembrī šogad notika 7. trialogs. 7. trialogā sarunu vedēji vienojās politiskā līmenī par Eiropas pieejamības aktu. gan runājot par precēm, gan par pakalpojumiem. Lūk, tāda ir informācija. Un tagad uzreiz mēs tad varam pāriet, ja visi ir arī jau atraduši savus balsošanas kartiņas. Uh, Excusez-moi, Madame Harkin. Atvainojiet, Harkins kundze, jā, es te steidzos uz priekšu. Un, kad steidzamies uz priekšu, tad zaudējam laiku. Ir vairākas izpie budžeta izpildes apstiprināšanas uh, Vārds Harkins kundzei lūdzu. Thank you, Chair. Paldies! Eh. Izteikšos pavisam īsi, lai mēs varam sākt saulēcīgi balsot. Seši atzinumi. Sākot ar vispārīgā budžeta īstenošanu, nu, te tikai divi, viens, divi tādi svarīgākie punkti. Un, nu, pirmkārt, ir vērams būtisks uzlabojums attiecībā uz uh, kļūdas no maržu maksājumus uz aplēsto kļūdas māršanā es līdzekļiem no 4,4% 14. gadā, un šis īpatsvars tāds samazinājums uz 2,5%. 15. 17. gadā, respektīvi. Bet, nu, kļūdas līmeņi joprojām ir augsts ekonomikas, sociālajā un teritoriālās kohēzijas jomā, kā arī konkurētspējas izaugsmas un darba vietu radīšanas jomā. Un vēl jāpiemina, um, revīzijas palāta izskatīja vairāk kā tūkstos pabeigtu projektu ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas ietvaros, un tikai 65% no šiem, um, tiem, šiem projektiem bija um, resultīvo indikatoru sistēmu. Tas nozīmē, ka 44% nebija šādas sistēmas, lai izmērītu šo projektu rezultātus vai sasniegumus. Nu, tas viens jautājums, pie kur būs jāpiestrādā. Runājot par, um, par aģentūru budžeta izpildi, nu, tur nekā patiesībā nav ko piebilst, izņemot varbūt to, ka ir panākts um, progress, harmonizējot um, datoru risinājumus gan vadības sistēmas, gan grāmatvedības sistēmas aģentūrās. Tas ir svarīgi. Un par pašām četrām aģentūrām jāsaka, ka visām četrām revīzijas palāta ir uh, pasludinājusi, ka tad. tad uh, 17. gada uh, finanšu gada transakcijas visas ir tātad uh, pareizs un, un juridisks. Nu, pavisam īsi par katru aģentūru varbūt tagad tātad apmācības fonds. Jums kāds konsultants tika iecelts eh, kā ETF eh, speciālists, kas eh, ir visai pozitīvi. Nu, tāpat arī jautājums attiecībā uz mītni ir atrisināts. Nākamais fonds eh, - 99,95% budžeta izpildes rādītājs. Tas ir pozitīvi tāpat arī viņu darbs. Digitalizācijas jomā vērtējums pozitīvi. Par Eirofondu runājot. Domā par uh, iepirkuma sistēmas izveidi, tātad konkursiem. E-iesnieguma sistēma pagaidām vēl nav ieviesta, bet eh, arī tiem, kas eh, strādā ar Eirofondiem, būtisks jautājums ir eh, īrijas valsts koeficients, kas ir joprojām paaugstinājies. Un, Es 1,8, 17. gadā te kaut kas jādara. Vispēcot tev aša fonds. Jā, e iepirkuma sistēma tiks ieviest arī tur. Tāpat arī viņi ir apņēmušies eh, novērst eh, uzmākšanos, eh, pieņemuši tādu jaunu politiku, lai aizstāvētu cilvēku cieņu un godu un tā tālāk, un atzinumā par to ir arī papildus informācija. Vispēc, ko jau sacīja visām četrām aģentūrām, trīs no tām ir veikušas Brexit analīzes izvērtējumu, kā tas ir ietekmēs viņu organizāciju ESAŠA, EUAŠA, revīzijas eh, laikā. Tā kā tur darbojas revīzijas palāta, ietekmes izvērtējums vēl nebija veikts, pēc cik saprotu, pat tam lāgam tas ir atrisināts. Nu, ar to arī pietiks, laika mums nav, tā kā ar to arī beigšu paties. Paldies, Harkins kundze. Eh, Kukenkungs nav. Becker, okay. Becker kungs. Paldies, priekšstādātāji. Pārstāvot mūsu kolēģi Kūkanu, nosīšu viņa iesniegto deklarāciju, viņa paziņojumu. Es viņu aizstāju. Un uh, šos pateikties referentē Hakārinas kundzei par atzinumu projektiem. Tie kalpo kā labs pamats turpmākam darbam. Ne tikai daži komentāri par šiem failiem pat apkārtīs punktiem 4 līdz 9. Kopumā mana grupa pozitīvi vērtē to, kā aģentūru budžeta pārvaldība ir uzlabojusies. Savienības līdzekļu apgūve ir uzlabojusies, tomēr nu, tā nav optimāla. Nu, piemēram, šī kļūdas marža abās tātad, jomās, gan ekonomiskā, gan teritoriālā un kohēzijas, gan arī konkurētspējas jomā. Abās šajās jomās tā ir aizvien eh, eh, diviem procentiem. Revīzijas palāta ir publicējusi īpaši ziņojums par 17. gadu, kur ir runa pār dažādu politikas jomu īstenošanu 17. gadā, īpašais ziņojums par Erasmus, plus, piemēram, par darba spēku mobilitātes, ar, eh, tāpat arī e SF projektiem. Mana grupa pieņems zināšanu rekomendācijas no šī pašiem ziņojumiem. Ceru uz turpmāku labu sadarbību. Paldies! Merci! Paldies! S un D. Grupas vārdā varbūt kādu komentāru, komentāru nav. EKR Trebēsjos kundze. Jā, pienāk for. Paldies. Mēs pateikties referentei Harkins kundzei. Nekā ir e, pieturas pie tradicionālās līnijas. Tad, lai izvērtētu budžeta izpildi aģentūrās, tad to nodarbojas revīzijas palāta. Un ir devusi. Ja pozitīvu izvērtējumu. Ne, nu, šim tas neizskanēja, bet um, revīzijas uh, palāta mm, pieminēja, ka joprojām ir samazinājusies kļūdas marža, tad nepreizā maksājuma marža. Revīzijas palāta to vērtēja pozitīvi, un arī mēs uh, uh, pies, uh, piekļāvāmies. Daži punkti ir vērtējumi gan kritiski, citi vairāk, citi mazāk par tātad, eh, vispārīgais eh, budžeta projekts aģentūrām, piemēram, tātad, darba drošības aģentūrai. To mēs nevaram atbalstīt. Tāpat arī uh, apmācības centra aģentūra. Tātad šo fondu mēs vērtējam tātad, uh, skeptiski un kā par vispārējais aģentūru budžets arī no mūsu puses tiek kritizēts. Atsevišķi elementi būtu, piemēram, garantija jauniešu bezdarbam. darbam vai ISV programma, mikrofinansējumu sociālajiem uzņēmējiem, arī tur mūsuprāt, um, nu, stāvoklis nav apmierinošs. Par atsevišķām tēmām mums būs virkne grozījuma pieteikumu, bet, nu, gan jau sadarbība būs konstruktīva, tām ceram. Paldies! Merci pour... Paldies, Mezlek kungs, zaļo vārdā. Nē, viņa nav, varbūt kā cits no zaļajiem, nē. Goja ar neviena nav, FDD arī nav. Bartēnkungs. Viņš šeit nav. Nu, ko tad arī tam pieliksim punktu? Grozījuma iesniegšanas termiņš 6. decembris, 2016. Un uh, 21. Jā, 22. janvārī nodarbības komitejā balsosim un uh, februārī 8. vai 9. nedēļā tad mēs arī balsosim izskatīsim. Tātad janvārī balsosim februārī un martā plenāru sēdē balsosim par šo. Nu, lūk, tagad aicinu uh, ievietot savus uh, balsošanas kārtiņas un tad sāksim ar balsošanu. Sāksim ar Erasmus atzinumu. Donc, kompromis 1, qui est pour. Tātad pirmais kompromis, kurš par, kurš pret, kurš atturas, tas pieņemts. Otrais kompromiss, kurš pār, kurš pret, atturas, pieņemts. 19. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. 30. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. Dažs labs puses vēlāk, trešais kompromiss. Par. Pret atturas pieņemts. 18. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Dažs labs pusē. 39. kompromiss par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss. Kurš pār, kurš pret atturas pieņemts? Astotais pāns. 1A 234 pār pret atturas pieņemts. 235. grozījums pār pret atturas noraidīts. 239. pār pret atturas pieņemts.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 atturas noraidīts 250 pār pret atturas noraidīts 251 pār pret atturas noraidīts 39. pār pret atturas pieņemts 252 pār pret atturas pieņemts 253 pār pret atturas noraidīts. Astotais par pret atturas pieņemts. Un tālāk. 9a kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Pārbaudam elektroniski 9a kompromiss. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 276. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Desmitais kompromiss atvainojiet, bet mēs jau par to nobalsojām. 276. 276. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Tas ir pieņemts. Pārbaudam elektroniski 278. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 11. kompromiss, kurš par? Kurš pret? Atturas. Tas ir pieņemts. 281. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 12. kompromiss, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 14. kompromiss, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. 15. kompromiss, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. 297. 297. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 16. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 47 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 17 kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 303. Kurš prē, par pret atturas pieņemts? Trīsdesmit trešais kompromiss, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. Četrdesmitais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 81. Kurš pār? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. 20. kompromiss. Kurš pār? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 21. Kurš pār? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Kompromiss 22 pār. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 86 pār. Attur, pret. Atturas. Pieņemts Norādīts. Grozījums 5 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 23. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 89. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 27. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 91. par pret atturas pieņemts. 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. 93. grozījums par pret atturas pieņemts. 94. par pret atturas pieņemts. 95 par pret atturas noraidīts. 8 par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. 101. grozījums par pret atturas pieņemts. 102. par pret atturas pieņemts. 103. ar mucku grozījumu par pret atturas pieņemts. 104 pār pret atturas noraidīts 105 pār pret atturas noraidīts. 25. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 37. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 112. grozījums pār pret atturas noraidīts. 114. grozījums pār pret atturas noraidīts. 34. kompromiss par pret atturas pieņemts. 115. grozījums par pret atturas noraidīts. 28. kompromiss par pret atturas pieņemts. 35 par pret atturas pieņemts. 36. kompromiss par pret atturas pieņemts. 31. kompromiss par pret atturas pieņemts. 29. kompromiss par pret atturas pieņemts. 38. kompromiss par pret atturas pieņemts. Un tālāk. 24. Uh, apsvērums daļ, dalīties balsojums 136, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts, 28. kompromiss par pret atturas pieņemts, 138. grozījums par atkrīt, atvainojiet, 41. kompromiss par pret atturas pieņemts. 42. kompromiss par pret atturas pieņemts. 142. grozījums par pret atturas pārbaram elektroniski, sākam balsot. Sur le 142. Je clôt le vote. Beidzam balsot. Norādīts.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 grozījums 150 un 151 par, pret, atturas, noraidīts. 32. apsvērums. Dalīts balsojums pirmā daļa. Par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 154. par, pret atturas norēdīts. Pārbaudām 154. sākam balsot. Je clôt le vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. kompromiss par pret atturas pieņemts. 46. kompromiss pār pret, pret atturas pieņemts. Četrdesmit sastais A kompromiss par pret atturas pieņemts. 161 par pret atturas pieņemts.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 47. apsvērums 170. par grozījums 170. par pret atturas noraidīts 32. kompromiss par pret atturas pieņemts 49. kompromiss par pret atturas pieņemts 174. grozījums par pret atturas pieņemts 50. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 175. E, grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad gala balsojums elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu pārsvaru. Apsveicam! Tālāk atzinums par eh, pamatiesību hartu. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 16. grozījums par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim, sākam balsot par 16. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. par. Pret. Atturas noraidīts. 18. grozījums par. Pārbaudīsim 17. Sākam balsot par 17. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 20. par, pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 5 par, pret, atturas, pieņemts. 25. grozījums par, pret, atturas, pieņemts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 pret atturas pieņemts. Grozījums numur 34 par pret atturas pieņemts. Trīsdesmit devītais personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. Pār. Pret. Atturas. Noreidīts. 42. arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. par pret atturas pieņemts. A apsvērums. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par. Pārbaudīsim devīto. Sākam balsot par devīto. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Nu, un tagad eh, balsosim par eh, atzinumu kopumā. Sākam balsot! Je clôt le vote. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu. Apsveicam autoru. Propose de passer Nākamais balsojums par Eiropas solidaritātes korpusu. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Pāris lapas tālāk. Kompromiss numur divi par, pret, atturas pieņemts. 104. par, pret, atturas noraidīts. 3-1 kompromiss par, pret atturas pieņemts. Kompromiss 3-2 par, pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 4 par, pret atturas pieņemts. Kompromiss 5 par, pret atturas pieņemts. Kompromiss 6 par, pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 par, pret pret atturas pieņemts. 127, 128, 129, 130, 131 nav pieņemti kā grozījumi, tālāk 132 par, pret atturas pieņemts. 12. par, pret atturas pieņemts. 134 par, pret atturas noraidīts 135 par, pret atturas noraidīts 136 par, pret atturas noraidīts 137 par, pret atturas noraidīts. Kompromiss 8 par, pret atturas pieņemts. Kompromiss 9 par, pret atturas pieņemts. Tālāk 150. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 151 par, pret, atturas, pieņemts. 152 par, pret, atturas, pieņemts. 153 par, pret, atturas, noraidīts. 154 par, pret, atturas, noraidīts. 155 par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. 156 par pret atturas pieņemts. 157 par pret atturas pieņemts. 158 par pret atturas pieņemts. 159 par pret atturas noraidīts. Tālāk apsvērumi 13. par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts atturas pieņemts, 15 par pret atturas pieņemts, 16 par pret atturas noraidīts, kompromiss 2, 1 par pret atturas pieņemts, kompromiss 2, 2 par pret atturas pieņemts, kompromiss 2, 3 par pret atturas pieņemts, kom 25. grozījums par pret pret atturas noraidīts, 26. grozījums par pret atturas pieņemts, kompromiss 2.4 par pret atturas pieņemts, kompromiss 6.1 par pret atturas pieņemts, kompromiss 7.1 par pret atturas pieņemts, 7.2 kompromiss par pret atturas pieņemts pieņemts. Kompromiss 8, 1 par pret atturas pieņemts. 41. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss 9, 1 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 9, 2 par pret atturas pieņemts. 51. grozījums par pret atturas pieņemts kompromiss 9.3 pār pret atturas pieņemts 55. pār pret atturas noraidīts 56. pār pret atturas pieņemts 57. pār pret atturas noraidīts 58. pār pret atturas pieņemts 59 par pret atturas noraidīts 60 par pret atturas noraidīts 61 par pret atturas pieņemts 62 par pret atturas pieņemts 64 par pret atturas noraidīts 65 par pret atturas noraidīts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 pret atturas pieņemts. Kompromiss 2 par pret atturas pieņemts. Jāpašķir pāris lapas. Kompromiss 3 par pret atturas pieņemts.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 Montie? Vai visi ir atraduši? Tātad, pilnē, Agnese, viss kārtībā. 48. netika pieņemts, tātad 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk sestais kompromiss Vai visi ir atraduši? Pār, pret, atturas, pieņemts. Četsim deviņpadsmitais pār. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot par 419.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 Septītais kompromiss personāla balsojums. Sākam balsot. Je clôt le vote. Beidzam balsot. Pieņemts. De nouveau quelques pages. Atkal jāšķir pāris lapas.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 atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 7a. Personāla balsojums. Sākam balsot. Je santé. Je clôt le vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 526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 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk 541, režija 66 un 545 kopā. Kurš par? Pret. Turas pieņemts. Kopā režija 67 un 562 par. Pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Tātad Regija 67 un 562. Sākam balsot. Je clôt le vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Le 542. Par. Pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 542. Sākam balsot. Je clôt le vote. Beidzam balsot. Noraidīt. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Četras lapas tālāk, 14. kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts, 19. par pret atturas pieņemts, 20. kompromiss par pret atturas pieņemts, 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk konta 22 par pret atturas pieņemts. 23. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Pēc četrām lapusēm 23a kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 24. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Libe 69 par pret atturas noraidīts. 19. par pret atturas pieņemts. Kompromis 25a par pret atturas pieņemts. Tālāk NV 45 līdz jūrija 106 par to mēs nebalsojam, jo tas ir NV ekskluzīvā kompetencē. Tālāk, 31. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 32 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 33 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 35 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 37 par, pret, atturas pieņemts pieņemts 38. par pret atturas pieņemts 39. par pret atturas pieņemts 40. par pret atturas pieņemts pārstāpus tālāk 41. par pret atturas pieņemts 42. par pret atturas pieņemts 44. kompromiss par pret atturas pieņemts. Jāšķir tālāk. Trešais pielikums eh, NV 178 līdz 81. Eh, tas ir NV kompetencē. Tālāk 105. Eh, par pret atturas pieņemts apsvērums 26. Eh, par pret atturas pieņemts. 45. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk apsvērums eh, pēc eh, jaunie FEM 3 par pret atturas norēdīts. Regi 2 par pret atturas pieņemts. 46. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 47. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Jurī 4 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 48 par, pret, atturas pieņemts. Apsvērums 4. jauns. 46. grozījums par, pret, atturas pieņemts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 pieņemts. 49. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 5a apsvērums 56. un jūri 7 par, pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot par 56 un jūri 7. Lūk, jā, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 57. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss 50 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kont 2 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Regi 6 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Astoties apsvērums, 60. grozījums par pret atturas noraidīts, 61. par pret atturas noraidīts, 62. jūrī 8 un NV 4 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 51 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 52 par pret atturas pieņemts. NV 5 par pret pret atturas pieņemts. Regi 8 par pret atturas pieņemts. Kod 4 par pret atturas pieņemts. 70. Nē, tālāk tad 71. par pret atturas noraidīts. Kompromiss 53 par pret atturas pieņemts. 81. par pret atturas pieņemts. FEM 22 par pret atturas noraidīts. 82. par pret atturas noraidīts. Budga 7. Pārbaudīsim 82. Sākam balsot. Je clôt le vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Tas ir noraidīts tālāk būtu septiņi par pret. Atturas noraidīts. 54. kompromiss par preta atturas pieņemts. 54a kompromiss par pret atturas pieņemts. Kult 11 par pret atturas noraidīts. 94. par pret atturas pieņemts. Kompromiss 55 par pret atturas pieņemts. Apsvērums 15a un b. Šeit kopā 98. jūrija 15, fem 13 par pret atturas pieņemts pieņemts. Libe 8 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 56 par pret atturas pieņemts. Apsvērums numur 17, 109 par pret atturas pieņemts kopā ar NV8. Kult 18 Nē, tas atkrīt. Tālāk 110. Un reģija 13 par. Pret atturas pieņemts. Libe 10 par. Pret atturas pieņemts. NV 9 par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss 57 par. Pret atturas pieņemts. kopā 121, 122, 128 un Regija 30 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim tālāk 121, 122, 228 un Regija 30. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts kopā 100. Nē. 58. Kompromiss 58. Par pret atturas pieņemts. Tālāk FEM 17 par pret atturas pieņemts. 129. par nē. Nē, tas atkrīt. Tātad kopā 130. Tikai 130. par pret. Atturas noraidīts. Piektais. Pārbaudīsim 130. Labi. Sākam balsot par 130. Je clôt le vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais. Par pret pret atturas pieņemts. Tālāk 59. kompromiss par pret atturas pieņemts. 20. apsvērums 136. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 138. sākam balsot. Je clôt le vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 137. par, pret, atturas, noraidīts. Lība 14 par, pret, atturas, pieņemts. Lība 15 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 60 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 61 par pret atturas pieņemts. 157. par pret atturas pieņemts. Tālāk nākamais atkrīt. Pārējiem pie 62. kompromisa par pret atturas pieņemts.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 Tālāk kopā 176, 177 būtu 13, kul 26 un regi 20 par pret atturas pieņemts. Tālāk tātad regi 20 par pret atturas pieņemts. 179 par pret atturas noraidīts, 7 par pret atturas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 Nē, pārbaudīsim. Kūti 31. Sākam balsot. Je clôt le vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Lība 23 par, pret, atturas pieņemts. Tālāk kont 12 par, pret, atturas pieņemts. FEM 24 par pret atturas pieņemts. Tālāk 31. apsvērums 204. par pret atturas noraidīts 205. ar jūrī 30 par pret atturas pieņemts. Tālāk kult 32 par pret atturas noraidīts 206. par, pret atturas pieņemts kompromiss numurs 71 par, pret atturas pieņemts kompromiss 72 par, pret atturas pieņemts 216 par, pret atturas pieņemts pieņemts. Bet, nu, nesmu drošs. Labi. Nu, tad pārbaudīsim. 216. sākam balsot. Je clos le vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Nē, atvainojos, pieņemts. Atvainojos, grozījums pieņemts.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 Tri... 73. kompromiss. Jā, tā tad ne 37. bet 73. Jā. Par, pret, atturas. Pieņemts. Tālāk NV 11 līdz Lībe 29, tas ir NV kompetencija, tā kā varam pāriet pie 74. kompromisa. Par pret atturas pieņemts. 227 par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. Būtu 17 par pret atturas pieņemts. 229 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 229. Sākam balsot. Je clôt le vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Bet eh, ļoti vienāds balsu skaits. 90. kompromiss par pret atturas pieņemts. NV30 par pret atturas noraidīts. Nu, tagad balsojam par visu ziņojumu kopumā, sākam balsot. Je clôt le vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu par paveikto darbu. Esam izbeiguši balsošanu. Paldies!